Chers collègues, nous allons. Euh, Godātie kolēģi, atsāksim darbu. Un skatīsim 19. darba kārtības punktu - naida izraisīti noziegumi Eiropas Savienībām. Eiropas Savienības pamatiesību aģentūras savāktie pierādījumi pierāda to, ka naida izraisīti noziegumi Eiropas Savienībā ir realitāte, ir ksenofobija, reliģiskais naids, aizspriedumi, kas atstopami pret uh, seksuālo un dzimuma identifikāciju identitāti, tāpat arī uh, pret invalīdiem, un uh, tas apdraud Eiropas Savienības ap, uh, apņemšanos, apdraud uh, demokrā, de, demokrātiju, nediskrimināciju. Un, eh, lai mēs runātu par šiem eh, satraucošajiem tematiem, mēs esam uzaicinājuši eh, Joannis Dimitra Kopulus kungu, es pamatiesība aģentūras līdztiecības un pilsoņu tiesību departamenta vadītājs, kurš iepazīstinās ar aģentūras secinājumiem par šo tēmatu. Uh, Dimitrakopulas kungs, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji dāmas un kungi, labu pēcpusdienu visiem un paldies par uzaicinājumu, lai runātu par naidu izraisītiem noziegumiem Eiropas Savienībā. Kad eh, pamata tiesību aģentūras eh, direktors iepazīstināja ar pēdējo gada ziņojumu 13. gada jūnijā. Viņš brīdināja to, ka e, pierādījumi, kas ir savākti, rāda, ka rasismas, ksenofobijas un atšķirību radītie noziegumi ir galvenie elementi kas parādās publiskajā diskursā, ekonomiskā diskriminācijā un eh, dzīvokļu jautājumos pa, turpina pastāvēt Eiropas Savienībā. Šī secinājuma balstās uz datiem, ko mūsu aģentūra ir ievākusi gadu gaitā par mm, naida noziegumiem pret mm, reliģiskajām, seksuālām un citām minoritātēm. Mūsu dati pārsvarā nāk no mūsu pašu veiktajiem aptaujas pētījumiem. Mēs eh, vēlētos uzsvērt, ka tikai četras dalību valstis ievāc vispārējus datus, eh, kā Somija, Zviedrija, mm, apvienotā karaliste, mm, kas ievāc šos datus, un daži vēl ievāc datus par uh, bet eh, to mehānismi vēl ir pilnveidojami par naida noziegumiem, pažot nožēlu par to, ka nav pietiekami daudz šādu datu, un tā, lai Eiropas Savienība eh, iestāžu rīcībā būtu uzticami dati, kas varētu uh, Mm, rast eh, tālākas reakcijas, tāpēc aģentūra pati ir veikusi Eiropas Savienības mēroga pētījumus, un pētījumā 23,5 tūkstoši nejauši atlasīti imigranti un etniskās minoritātes tika aptaujāti un eh, visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un mēs vairāk kā 22 eh, tūkstošus esam arī Romu izcelsmes cilvēkus aptaujājuši par 44 tūkstoši arī uh, iedzīvotājiem un LGBT uh, 93 tūkstoši lesbiešu, gēju, transpersonu uh, cilvēku aptauja arī tika veikta. Un eh, pārsvarā netika jautāts par šo cilvēku viedokļiem dažādās jomās, bet gan par personīgo pieredzi. Un eh, šie cilvēki, kas piedar pie minoritātēm, ir tie, kuri visvairāk arī cieš no naida izraisītiem noziegumiem, un mūsu analīze līdz ar to var balstīties uz uh, Mm, saprātīgu statistiku. Tādējādi politikas veidotāji labāk var izprast situāciju un rīkoties mērķtiecīgi. Lēmas un kungi ik viens var kļūst par naidu izraisīt noziegumu upuri. Patiesībā šīs um, elements attiecas uz vismazāk aizsargātajām grupām mūsu sabiedrībā. Es, uh, Vēlētos jums sniegt dažus piemērus no mūsu pētījumiem, kas parāda to, cik liela ir apjomi un sekas šādiem noziegumiem. Kā jau es iepriekš teicu, Eiropas Savienības e, mēroga pētījums par migrantiem un minoritātēm rāda, ka gandrīz katra, katras piektais Roms vai e, subāfrikānis ir e, ticis uh, Mm, kļuvis par upuri e, šāda veida naida izraisītiem noziegumiem pēdējā gada laikā, un arī viens no desmit musulmaņiem ir mm, bijuši rasistiski vai citas ļaunprātīgas izturēšanās upuriem. Un vēl ir otrais aspekts šai pētījumam, kas ļāva otro reizi uh, Mm, novērtēt to, kāds ir bijis, kāda bijusi ietekme Eiropas Savienības juridiskai un politiskai mm, darbībai pēdējo gadu laikā. Mūsu pētījumā eh, ebreju kopienās parādīja, ka apmēram katrs piektais ebrejs ir cietis no fiziskiem uh, uzbrukumiem vai verbāliem apvainojumiem tikai tāpēc, ka viņi ir bijuši ebreji. Un tas ir noticis pēdējā gada laikā. LGBT parādīja, ka ceturdaļa no respondentiem ir bijuši um, cietuši no vardarbības mājās vai citur, un 35% uh, no transpersonām cietuši no šādiem noziegumiem. Un šie skaitļi rāda to, ka uh, ir, cik liels ir apjoms šādiem noziegumiem. Tas ir satraucoši un tas ir jāatcerēsim. Mums ir jāatzīst arī tas, ka e, runa ir ne tikai par upuriem, bet arī par ģimenēm un draugiem, jo tas e, rada bailes un nedrošību. Un viens no satraucošākajiem rezultātiem mūsu darbā bija tas, ka lai cik e, dažāda būtu etniskā etniskais konteksts, uh, dzīvesveids, uh, valsts piedarība pārsvarā cilvēkus ietekmē bailes no šādiem uzbrukumiem, bailes, ka cilvēks tiek uzskatīts kā daļa no kādas grupas un bailes no tā, ka tas, kas jau ir noticis, notiks vēlreiz un ka bailes no tā, ka arī draugi un ģimenes locekļi var ciest. Un nesenā uh, spētījums par ebrejiem rādīja to, ka puse no respondentiem bija norūpējušies par to, ka ģimene vai draugi arī varētu kļūt par naida noziegumu upuri, un mm, tad ir e, jāveic, jāspēr noteikti soļi, lai izvairītos no tā, bet tam nevajadzētu būt tā brīvā, demokrātiskā un iekļaujošā sabiedrībā. Tie, kas bija nobažījusies par to, ka varētu kļūt par noziegumu upuriem, 76% izvairās no tā, ka mm, viņi ārēji paustu kaut, kaut ko vai izskatītos pēc ebrejiem. Un e, ceturdaļa gandrīz teica, ka viņi izvairās no ebreju pasākumiem, jo viņi nejūtās tur droši, gan pašā vietā, gan dodoties uz tur. Vairāk kā ceturdaļa teica, ka arī izvairās no noteiktām vietām, jo tajās nejūtās droši. LGBT pētījums eh, rādīja, ka apmēram puse izvairās no uh, sava partnera tu, rokas turēšanas, jo baidās no uh, apvainojumiem un 50% respondentu teica, ka viņi izvairās no noteiktām vietām, jo baidās no uzbrukumiem tikai tāpēc, ka ir lesbietis, geji vai transpersonas. Naida noziegums eh, pārkāpja cilvēku pamatiesības cieņu eh, un tiesības uz eh, dzīvi, cienīgu dzīvi un tā tālāk. Un, mm, Tas neļauj mums dzīvot brīvi un atvērti. Tas nav pieņemama Eiropas Savienības uh, Eh, kā tas ir aprakstīts arī eh, līgumā, kurā eh, sabiedrība, kurā ir plurālisms, nediskriminācija, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un vienlīdzības starp vīriešiem un sievietēm. Dāmas un kungi, tas, ka šī naida nozieguma pastāv ES un dalību valstīs, rāda to, ka mūsu politikai jābūt efektīvākai un dažādās formas šīm naida noziegumiem Nu, mēs rāda to, ka mēs arī pieņemam eh, Libe komitejas ziņojumu, eh, kura tiek eh, eksplicīti arī nosodīti visi šie noziegumi, rasistiskie, mm, antisemītiskie, homofobiskie, ksenofobiskie un tā tālāk. Un mēs uzskatām, ka e, šeit ir runa par dažādām motīviem, to starp rasi, etnisko izcelsmi, reliģiju, tajā pašā laikā seksuālo, orient, e, seksuālo orientāciju un dzimumu identitāti. Un, mm, mums ir, e, mēs te virzāmies projām no būtiskiem jautājumiem. Un eh, šajā saistībā es gribētu arī eh, bilst, ka arī cilvēki ar īpašām vajadzībām var kļūt par noziegumu upuriem, un mm, viņi arī būtu jāņem vērā, eh, ievērojot ANO cilvēku tiesību konvenciju garu. Un naida noziegumu upuri cieši tieši tādā pašā veidā, neatkarīgi no tā, vai viņi tiek uh, apvainot etniskās izcelsmes, reliģijas vai visu pārējo iemeslu dēļ, un tāpēc mēs uzsvērām to, ka mūsu atzinumā par racis, rasismu un ksenofobiju šo pamata lēmumu, ka e, dalību valstīm vajadzētu izmantot šo, uzskatīt e, šo motivāciju kā tādu, ko aizstāv 21. pāns Eiropas Savienības pamatiesību e, tiesībās, un neraugoties uz to, ka ir vēl iespējami uzlabojumi. Mūsu pētījumi parāda to, ka vairums no minoritāšu pārstāvjiem nemaz nav informēti par eh, likumdošanu. Un mums ir jānodrošinās ar to, lai cilvēki varētu izmantot aizsardzību, tīpaši tie, kas piedar pie minoritātēm, tā lai cilvēki būtu informēti par tiesību aktiem un arī tā, lai tie tiktu konkrēti piemēroti praksē. Uh, Tas e, ļaus uzlabot vispārējo pieeju tiesām un jo īpaši arī ziņošanu par naida noziegumiem policijā. Un e, ņemot vērā šo, šo pārkāpumu reģistru, ir e, pie, liels deficīts Eiropas Savienībā ziņojot par šiem noziegumiem vairums. Individuāļu, kas piedar pie minoritātēm, nemaz neziņo policijai par incidentiem pārsvarā tam dēļ, ka uh, Viņi neuzskata, ka jebkas var mainīties par to ziņojot, un šāds uzticības trūkums efektivitātē un tiesiskumā ir patiesi sastraucošs, un mēs atzīstam Mēs ar gandarījumu sveicam 2016. gada 5. 6. decembra padomis secinājumus par naida noziegu, noziegumiem, kurā e, tiek atbalstīts dalību valstis centienos ziņot par šādiem noziegumiem un arī atvieglot labās prakses apmaiņu. Šajā kontekstā un arī turpiniet mūsu pamattiesība konferenci 13. gada novembrī par naida noziegumiem, mēs līdzorganizēsim aprīļa, veid, aprīļa beigās semināru Grieķijas prezidentūras eh, vad laikā par uh, turpmākajiem pasākumiem. Dāmas un kungi, mēs arvien vairāk tuvojamies parlamenta vēlēšanām, un mēs ar lielākām bažām redzam dalību valstīs, ka ir palielinājums un lielāka pievilcība ekstrēmiskiem politiskajiem spēkiem, kur ir uh, negatīvi noskaņot pret etnisko, reliģisko un kultūras dažādību, un pamatiesība aģentūra publicēja pagājušā mēnesī ziņojumu, kurā Grieķijā un Ungārijā tika ziņot par to, ka e, te ir rasisma, netolerances un ekstrēmisma problēma, un šajās divās e, valstīs tika secināts, ka ir eh, jārosina daudzi ierosinājumi, kā var efektīvāk cīnīties pret naida noziegumiem un ekstremitāti ES mērogā. Un mm, te ir mm, dažādas nacionālās stratēģijas valsts līmenī, un to starp arī eh, sadarbība, daudz aģentūru partnerības, iekļaujot arī vietējās iestādes pilsonisko sabiedrību un arī eh, informēšanu, mm, darbības spējas un tāpat arī eh, prokuroru spēju eh, strādāt ar šādu veidu lietām. Dāmas un kungi, Es noslēgšu minējot, minot vēl vienu svarīgu dimensiju naidu noziegumiem, kas bieži vien tiek aizmirsta. Tas ir ne tikai liels izaicinājums ES pamatvērtībām, demokrātijai, tiesiskumai, solidaritātei un vienlīdzībai, veicinot netolerances trūkumu, tad tiek uh, apdraudēta ilgspējīga un iekļaujoša izaugsme, kas ir Eiropas 2020 stratēģijā, un šādiem noziegumiem turpinoties. Uh, Tas neļaus dalībvalstīs realizēt savu pilno potenciālu, un zaudētājs nav individuālais cilvēks, bet visa sabiedrība. Paldies par uzmanību! Merci beaucoup, monsieur. Lielas paldies, Dimitra Kopulis kungs, par ārkārtīgi interesantu un detalizēto izklāstu. Tagad vēlos dot vārdu deputātiem, kas vēlas izteikties, un vispirms Gonsas kundze. Thank you much. Liels paldies! Liels paldies par šo prezentāciju. Jūsu eh, sniegtie dati ir satraucoši. Vajadzēja būt diezgan plašai atbildes reakcijai uz šīm tendencēm, ņemot vērā to, cik daudz cilvēku saka, ka tas ir eh, saistīts ar uh, viņiem, ka viņi tiek diskriminēti, ka pret viņiem vēršas un tā tālāk un tā joprojām. Ja mēs paraugamies uz datiem, tad mēs redzam, ka ir milzīgas atšķirības, ir ļoti maz ziņojumu, ņemot vērā to, cik daudz cilvēku no tā cieš un cik maz mēs par to uzzinām. Cik daudz cilvēku jūtas apdraudēti. Es domāju, Tas jau atkal sasaucas ar diskusijām, kas te ir notikušas. Parlaments ir aicinājis sagatavot ceļkārti Eiropas Savienībai, lai samazinātu spriedzi, kas saistīta ar LGBT jautājumiem, lai zinātu, kā rīkoties šajā situācijā, bet nekas nav noticis mūsu sasaukuma laikā, un es domāju, ka arī atlikušajā mūsu darba laikā nekas netiks panākts. Mēs esam aicinājuši sagatavot horizontālu direktīvu. Mēs zinām, ka tas jau atkal ir priekšlikums, kas ir iesprūdis padomē. Mēs zinām, ka ir dažas valsts, kas to bloķē, un Mēs ceram, ka eh, mēs, Lība komiteja un parlaments, varētu izdarīt spiedienu uz padomu, un es domāju, ka jūs sniegtie dati varētu tikt izmantot kā spiediens, lai komisija nāktu klajā ar priekšlikumu par ceļu kartu un kaut kādā veidā censtos virzīties uz priekšu. Uh, runāt arī par šo horizontālo pretdiskriminācijas direktīvu. Jūs minējāt noslēgumā, ka ir ārkārtīgi svarīgi padomāt par politiskajām sekām un par politisko vidi, kas ir cieši saistīta ar šo jautājumu. Runa ir par ekstrēm labējiem spēkiem. Jūs pieminējāt vairākus pētījumus, kas veikt uz vietas Ungārijā un Grieķijā, kur darbojas divas atklāta fašistiskas partijas. Uh, Un tagad Britu laikrakstu pirmajās lapusēs mēs redzam, ka uh, Ungārijas partijas Jobik vadītājs vēlētos doties uz Lielbritāniju un ir diskusijas par to, vai viņam vajadzētu vai nevajadzētu ļaut ieceļot valstī. Es domāju, ka tās ir skaidrs, uh, tie, tie ir skaidrs signāli, kas parāda, ka ir šāda tendence. Un tas tik tiešām rada bāžas. Es domāju, ka tas ir politiskais uzdevums mums visiem. Mums ir jācenšas runāt skaļāk par šiem jautājumiem un jāuzsāk parlamentārā rīcība. Un arī priekšvēlēšana kampaņas laikā mums ir skaidri jāpasaka, kādas ir Eiropas vērtības. Pat ja mēs redzam, ka līdz šim Eiropai nav izdevies uh, ievērot šīs uh, prasības. Bet, ņemot vērā situāciju, kaut kas ir jādara. Tātad vēlreiz liels paldies, un es domāju, ka mums vajadzētu sadarboties, lai izdarītu lielāku spiedienu. Paldies! Paldies Gons kundzei, Sipens kundze. Jā, vielen dank. Jā, paldies. Ir jautājums, ko aizvien uzdodu tad, kad uh, paraugamies uz skaitļiem. No ziņojumiem ir uh, skaidrs, ka uh, Nu, acīm redzot, nav tādu uzticamu datu no visām dalību valstīm. Tas, e, protams, ir saistīts ar dažādiem iemesliem. Daļai arī tādēļ, ka šo nodarījumu klasifikācija un arī uzskaitīšana ir samērā sarežģīta, un ja dažas dalībvalsts nesniedz vispār datus, tad jāpieņem, ka faktiskie skaitļi ja, eh, pat ir augstāka nekā tas, kas ir apkopots, un tādēļ jāuzdod jautājums, nu, pat arī tā īpaši nespekulējot, tādēļ jājautā, kādēļ nav datu no dažām valstīm. Es gribu uzdot drīzāk tādu politisku jautājumu, un īsti neesmu droša, cik tālu tas jūsu pārbaudēs un analīzēs ir bijis nozīmīgi. Kopš krīzes sākuma mēs redzamam, ka labējie un labējie ekstrēmē uh, tādu politisko virzienu pārstāvjies vien plašāk uh, aktivizējas un sabiedriskās diskusijās bieži dzirdam, jā, tas ir saistīts ar krīzi un tad, kad būs uh, izaugsme, tad tas viss. Uh, nebūs vairs aktuāli. Manā skatījumā tas ir nu, pārāk vienkārši. Tas ir tā kā tāda dabas uh, spēku parādība. Nu, tas ir jāpieņem, rīt spīdē saule un uh, mums ir uh, šobrīd drusku vairāk jāuzmanās, nav jāiet ielās un tā tālāk. Tas ir pārāk vienkāršots skaidrojums. Tādēļ jautājums, vai ir uh, dati, vai var salīdzināt dalībvalsts, cik uh, drosmīgi uh, un iesaistīti politiskie aktieri un arī citu institūciju pārstāvji iestājas pret šādām tendencēm, cik tālu tas ir veiksmīgi, jo nu, nevar jau tagad 5 gadus gaidīt, kamēr būs izaugsme. Manā skatījumā tieši tādos sarežģītos brīžos mūsu vērtības un mūsu vērtības stali, stabilitātei jābūt īpaši izceltāji un parādītāji. Un vēl kāds punkts, par ko gribu runāt. Uh, Jūs uzsvērāt, ka ne katrs noziedzīgs darījums un pārkāpums uh, tiek uh, reģistrēts, pieteikts, vai uh, tā ir tāda vienkāršēja sajūta, tādēļ, ka cilvēki domā, neviens nu, jau neko nedarīs, vai arī patiešām ir tā, ka iestādes neizmeklē šādas nodarījumus, vai arī tas ir saistīts ar to, ka iestādes reģistrē noziegums, mēģina atrast uh, nodarītājus, bet viņiem ir pārāk um, nelieli resursi, lai, nu, piemēram, arī um, piedāvātu aizsardzību tiem, kas ir uh, gatavi uh, iet un pieteikt šādas noziedzīgas nodarījumus, vai arī varbūt ir kaut kur kādi pozitīvi piemēri tam, kādas, iz, kādas ir iespējas izmaiņām, un ka katrs nodarītais noziegums tiek reģistrēts, izmeklēts. Merci, Madame Sipel. Paldies, Sipels kundzei. Tagad vārds Klārs kungam. Um, jā, dank u, uh, mevrouw de, de voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Jebkurš uh, naida noziegums ir nu, noziegums, kas ir jāsoda, un tā tam būtu jābūt attiecībā uz visu veidu noziegumiem. Bet problēma, ko rada šādi pētījumi, kā piemēram tas, ko mums piedāvāja arī Dimitra Kopulis kungs, ir tāda, ka bieži vien kreiso valdības un kreisie spēki izmanto šo argumentāciju, lai ierobežotu vārda brīvību. Mēs jau redzējām piemēru, proti, kas saistīts ar sociālistu un labējo spēku rīcību un kad Gons kundze atsaucas uz divām politiskajām partijām, ar kurām jāsaka man nav nekā kopīga, es domāju, tas tomēr rada tādu um, nepatīkamu pieskaņu. Tās ir partijas, kas it kā ir pret Eiropas pamatiesību hartu vai pamatiesībām. Mums pašiem bieži vien tiek pārmest tas, ka mēs esam pret Eiropas vērtībām. Tā tas ir gadījumā ar mani. Uh, jo mm, mums ir kritika par to, kā darbojas Eiropas Savienība, un arī mums ir uh, kritika par uh, imigrācijas politiku, kur, kurai mums ir jāpakļaus pēdējo gadu laikā. Tātad šāda te pētījuma rezultātu instrumentalizēšana, kā piemēram šī pētījuma, par kuru mēs runājām, es tomēr gribētu teikt, ka vajadzētu no tādiem distancēties. Un man būtu arī konkrēts jautājums Dimitra Kopuls kungam par tiem, kas. Uh, izdara šos naida izraisītos noziegumus. Ir atrodama informācija, piemēram, treš, 13. lapusē šajā brošūrā, bet es vēlētos saņemt vairāk informācijas par minoritāšu grupām, kas uh, izdara šos noziegumus. Jo, ja mēs paraugamies uz antisemītiskiem aktiem vai vēršanos pret homoseksuāļiem, mēs redzam, ka daudzos gadījumos runa ir par konkrētu modeli, proti nāks konstatēt, ka šos noziegums izdara musulmaņi Rietumē Eiropā. Tātad, vai jums būtu vairāk informācijas par šiem jautājumiem, jo bieži vien mēs runājam aplinkus un netik skaidri Jāsaka, runa ir par tādu kā nepatīkamu patiesību, kas mums varbūt nepatīk, bet kas ir saistīta ar islāma klātbūtni Eiropā, jo iespējams, ka tieši šīs iedzīvotāju grupas eh, izdara šos noziegumus, bet gal galā paši sevi prezentē kā šī nozieguma veida upuri. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu uh, vairāk runāt par to eh, tiem gadījumiem, kad minutāšu pārstāvi ir atbildīgi par šiem noziegumiem. Paldies! Tagad vārds Bronks kungam un pēc tam Kons kundzei. Jā, naida izraisīt noziegumi ir um, termins, kas sākotnēji tika definēts Lielbritānijā, un es nedomāju, ka tas ir labākais eksporta piemērs no um, Lielbritānijas. Uh, Motivācija, kas ir pamatām šiem noziegumiem, ir saistīta ar situācijas pasliktināšanos. Ja es esmu Naida izraizīt noziegumi bieži vien tiek prezentēti tā, it kā tos izdarītu iedzīvotāju vairākums vēršoties pret minoritātēm. Uh, Tas ir uh, viss arī, ko mēs esam dzirdējuši šodien. Bet mm, bieži vien šie um, naida izraisītie noziegumi tos izdara minoritāšu pārstāv vēršoties pret vairākumu uh, pārstāvjiem. Richarda Everett piemērs ir viens no labākajiem piemēriem. Tas ir uh, uh cilvēks, kas tika nogalināts pie Jūsons stācijas, vai arī Kris uh, Donalds, kur nogalināja Āzijas izcelsmes eh, banda eh, Glāskavā, vai arī vēl kāds piemērs eh, nesenē notikumi Londonā, kad divi minoritātes pārstāvi musulmaņi vērsās pret kādu balto iedzīvotāju. Tātad arī nekustamā īpašuma īpašnieki kļūst par noziegumu upuriem, jo, un Steven Lorenz gadījums ir bijis īpašs, tas notika pirms gada, tas bija tik tiešām izņēmums. Vēršanās pret seksuālajām eh, minoritātēm apvienotajā karalistē un Rietumē Eiropā eh, notiek ļoti reti. Tā tas varbūt bija agrāk, bet izņēmums šobrīd ir musulmaņu apdzīvotajās eh, rajonos Londonā. Cilvēki uzbrūk, uh, pamatojot savus uzbrukumus ar ideoloģiju. Es domāju, ka arī tie ir naida izraisīt noziegumu. Un pēc 2009. gada vēlēšanām mēs organizējām konferenci, un pret mums vērsās uh, lobbyistu grupa, kur sponsorēja Dēvids Kamerons. Un ļoti daudz iedzīvotāju, ļoti daudz policistu bija izvietot pie parlamentu un bija gatavi iesaistīties. Mēs dzirdējām arī uh, naidisku uzrunu, naidīgu uzrunu šo pēcpusdienu. Uh, runa ir par ekstrēmu labējo uh, spēku pārstāv teikto. Un tas viss tikai veicina naidu. Un ir ļoti, ļoti tuvu uh, no šāda nozieguma līdz tādiem noziegumiem, par kuriem mēs runājam, tātad naidi izraisītiem. Neatkarīgi no tā, kurš ir upurs, neatkarīgi no tā, kas ir šo noziegumu pamatā, mums tie ir jānosod. Tas mums ir jāpasaka. Paldies! Sorry, uh, just, just one sentence. Jā, man tikai pāris vārdi klāskungam, kas man, piemin, kas man pieminēja. Es biju kāds pārpratums, es pavisam skaidri runāju nevai, nevis par eiroskepticismu kā tādu, bet es runāju par partijām, kuras eh, tagad apstrīda Eiropas eh, pamatvērtības. Tā ir milzīga atšķirība. Monsieur Dimitra Kopulos. Dimitra Kopulos, kungs, lūdzu jums vārds. Liels paldies! Es mēģināšu, es um, šo to pierakstīju un es mēģināšu atbildēt uz visiem jautājumiem un arī komentēt dažus no jūsu izteikumiem. Vispirms es vēlētos sākt sakot, ka jā, mēs atzīstam, ka ir konstitucionālās atšķirības un dalībvalstīs, un tas viss uh, neļauj mums savākt uh, salīdzināmus datus par naidu izraisītiem noziegumiem, bet mēs sagaidām tomēr, ka dalībvalsts uh, pati uh, savas uh, konstitucionālās iekārtas ietvaros vai juridiskās iekārtas ietvaros varētu savākt pietiekams datus. Ja mēs paraugamies uz uh, šiem piemēriem, kas izskanēja, un ja mēs paraugamies uz citām valstīm, tad um, To gadījumu skaits, par kuriem tiek ziņots policijai, norāda, kāda ir problēmas apmēra. Tas, protams, nenozīmē, ka visos gadījumos ir runa par naidu izraisītiem noziegumiem. Ja e, tiek ziņots par desmitiem tūkstošu gadījumu apvienotajā karalistē, tas nebūtu nenozīmē, ka tie visi ir naidu izraisīti no, e, noziegumi, un pēc tam attiecīgi tiesu iestādes konstatēs, kur ir naidu izraisīti un kur nav kas attiecas uz uh, politiku kā tādu gan nacionāla līmenī, gan vietējā līmenī, ir jāsaprot, kurā virzienā mēs ejam. Uh, kādas ir attiecības starp dažādo kopienu pārstāvjiem, un te būtu jāvāc informācija par šiem incidentiem uh, sistemātiskāk. Tas būtu izšķirīgi. Mēs strādājam pie tā, balstoties uz uh, padomas uh, secinājumiem, kas aicināja mūs padomāt par varas iestāžu pārstāvju sadarbība ar uh, vietējās varas pārstāvjiem un uh, sabiedrības pārstāvjiem. Mēs redzēsim, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu datu vākšanu un ziņošanu. Jautājums, ko jūs pieminējāt? Krīze un to, cik lielā mērā tas uh, uzkurina ekstrēmismu. Mēs to pamanījām arī sagatavojot savu ziņojumu. Mēs neredzam līdzīgas tendences tajās valstīs, eh, kuras ir, ir eh, cietusi, eh, kuras cieši visvairāk no krīzes, piemēram, Portugāla un Spānija. Divas valsts, ko jūs pie, ko mēs pieminējām, kurās mēs esam sagatavojuši šo ziņojumu, mēs zinām, ka 90. gados um, Eiropas padome un citas starptautiskās organizācijas ir sūtījuši trauksmes signāls par minoritātēm un situāciju, kas ir saistīta ar rasismu. Tātad tas nav nekas tāds, kas ir parādījies tikai kopš 2008. vai 2009. gada. Es domāju, ka ja mēs paraugamies jau atkal uz valsts atbildes reakciju, tad ir skaidri jānošķir valsts atbildība politisko izteikumu līmenī, kas, protams, ir ļoti nozīmīgi. Ir jāpasaka, ka nebūs nekādas tolerances attiecībā uz šādu veidu noziegumiem, piemēram, premjers vai prezidents, kas paziņo, ka mēs um, netorē, netolerēsim nekāda veida um, šādus te noziegumus, bet mums ir jādomā arī par tīri operacionālu darbību vietējā līmenī. Un tai ir jābūt sasaistītāji ar vietējo pašvaldību darbu, lai tam būtu kaut kāda ietekme. Runājot par iemesliem, kāpēc par šiem noziegumiem netiek ziņots, es teicu, ka uh, lielākajā daļā gadījumu, neatkarīgi no tā, vai runa bija par minoritātēm, ebrejiem vai LGBT, sākotnējais pieņēmums bija tāds, ka šādai te um, iniciatīvai kā tādai nav nekādas nozīmes. Es domāju, tas ir ļoti satraucoši, jo uh, Tas nozīmē, ka cilvēkiem ir apnicis, viņi zaudē drosmu, un es domāju, ka arī šī problēma jārisina. Ir labās prakses piemēri, es vēlētos uzsvērt vienu Eiropas līmenī. Jau divus gadus mēs veicinām uzticēšanos starp uh, šo te vietējo varas iestāžu pārstāvu darbu un ziņošanu. Mēs domājam, e, jo īpaši par ebreju kopienu un LGBT kopienu, es zinu, ka šobrīd ir doma iesaistīt šajā iniciatīvā arī musulmaņus, jo tas, kas ir kopīgs visām e, šīm kopienām un arī iedzīvotājiem kopumā, kā jau es teicu savā prezentācijā, naida izraisīt noziegumu attiecas uz visiem Tas ir kā melnais mākons virs eh, mūs, mūsu eh, visu kopiem galvām. Mēs nodarbojamies ar naidu izraisītiem eh, noziegumiem, nevis naidīgiem izteikumiem. Naidu izraisīt noziegumi ir noziegumi, kurus motivē noteikts, eh, noteikts kāda iedzīvotāja raksturīgās īpašības. Un kopumā var teikt, ka šādu noziegumu var izdarīt jeb, jebkurš, eh, nu, jebkurš kopienas pārstāvs, jebkurā valstī. Uh, bet ir milzīga atšķirība starp šiem naida izraisītajiem noziegumiem un noziegumu kā tādu. Ja mēs paraugamies uz noziegumu izdarītājiem, mēs esam analizējuši viņus un. Uh, jūs atradīsiet informāciju par to, ka runa ir par viens un tās pašas eh, minoritātes pārstāvjiem, dažādu minoritāšu pārstāvjiem, arī um, iedzīvotāju vairākumu pārstāvjiem, kas ir tikuši atzīti par uh, naidu izraisītu noziegumu izdarīšanu. Savā pētījumā mēs sagatavojām arī tādas kā kategorijas, ar kurām uh, bija iespējams izvēlēties, un tāpat arī mēs paraudzījāmies, kādas ir atšķirības uh, starp dalībvalstīm. Uh, piemēram, Beļģijā, Francijā. Runa ir par ekstrēmistiski noskaņotiem musulmaņiem. Austrum Eiropā runa ir par tradicionāliem ekstrēmistiem vai kristīgiem ekstrēmistiem. Es domāju, ka svarīgi ir atzīmēt, ka naida izraisīto noziegumu kontekstā svarīgi, kā jau teicu iepriekš, ir ne tikai eh, pateikts, ka eh, no tā cieši noteiktas eh, minoritātes, bet sabiedrība kopumā no tā cieši, jo sociālā iekļaušana un sociālā kohezija tādējā tiek samazināta. Merci beaucoup. Lielas paldies. Paldies Dimitra Kopolus kunga. Un tagad varēsim pāriet pie nākamā darba kārtības punkta ja neiebildīsiet. Tātad, godātie kolēģi, pārējām pie darba kārtības punkta numur 20. Padomes lēmums par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu politiskā dialogu un sadarbības noliegumu starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Kostarikas republikas, Gvatemalas republikas, Honduras republiku, Nikaragvas republiku, Panamas republiku un Salvadoras republiku no otras puses attiecībā uz tā 49. panta trešo punktu. Un referente ir Renāte Vēbere. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmā iepazīstināšana ar uh, situāciju un uh, nolūkiem, kāda ir šim ziņojumam, jau ir notikusi, un līdz ar to es vēlreiz neatkārtošu visu prezentāciju. Vienīgais, ko es vēlētos teikt, ir tas, ka mūsu partneri un draugi no Centrāla Amerikas valstīm, kur ir gaidījuši, lai šis nolīgums stātos spēkā, un viņi to ir gaidījuši jau vairāk kā desmit gadus, uh, un mums tagad ir iespēja patiešām to paveikt. Liba ir atbildīga tikai par pāntu, kas saistās ar savstarpējību, par atpakaļ uzņemšanu legālajiem migrantiem, bet ir absolūti nepieciešams veikt iekļaušanu no šajā nolīgumā par uh, politiskajā dialogā, un šī iemesla dēļ mans priekšlikums šajā ziņojumā būtu sniegt mūsu piekrišanu šāda nolīguma noslēgšanai, un es ceru, ka neviens grozījums netiks iesniegts, to gan mēs vēl redzēsim, bet esmu pārliecināta un uzticības pilna, ka Libē notiks balsojums, un arī pēc iespējas ātrāk arī plenārsēdē, līdz vēl šajā sasaukumā, jo šis nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs. Ir svarīgi, lai tas stātos spēkā. Paldies! Šķiet, ka komisijas pārstāvji arī ir ieradušies, kur ir atbildīgi par šo ziņojumu Šultinga kungs. Jā, es atvainojos, vēl neviens no mūsu pārstāvjiem nav ieradies, šķiet, ka viņi ir ceļā priekšsēdētāji, nē, šķiet, ka tomēr jūsu pārstāvji ir uz vietas. Uh, yes, thank you. Good afternoon. Um, indeed for the... Jā, labu pēcpusdienu. Patiešām saistībā ar ES uh, attiecībām ar Centrālu Amerikas valstīm ir ārkārtīgi svarīgi, lai līgums stātos spēkā. 2003. gadā tas stājās spēkā un 2011. gadā visas dalībvalstis jau to bija mm, parakstījušas un tad tas vēlreiz tika nosūtīts uz parlamentu, lai gūtu apstiprinājumu, bet tagad mūsu visi eh, kontakti ar Centrāla Amerikas valstu galvām, arī Barozo kungs nesen viesojās reģionā, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs eh, uzlabotu un pilnveidotu attiecības, jo mēs joprojām strādājam ar 90, eh, 93 eh, eh, šo vienošanos un tā, pēc tam, kad visas dalību valstis ir ratificējušas to, politikas un sadarbības dialogs aizstās 2003. gada PCD un tas gan aiz tas mums ir ārkārtīgi svarīgi arī Centrālamerikas valstīm, lai šis nolīgums tiktu apstiprināts. Paldies! Paldies, vai kāds kolēģis vēlētos izteikties par šo jautājumu? Vēberas kundze, situācija jums ir labvēlīga. Vēbers kundze, es vēlētos no sekretariāta uzzināt, kad notiks balsojums, jo esmu nedaudz apjukusi. Kad uh, notiks balsošana? 30. janvāris Pūksteni 12 ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Eh, visticamāk, ka balsojums plenārsēdē būs eh, februārī, 2. februārī un Libe komitejā 12. 13. februāris. Tad varam noslēgt sanāksmi. Paldies visiem! Vislabu!